Tisztelettel köszöntöm Önöket, magyarul fogom vezetni az ülést. A napirendi pont... Labu vakar visiem! Saka priekšsādātājs. Es vadīšu šī vakara sanāksmi. Tagad sāksim kopīgās debats par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu un uzņēmumu pārvietošanu Eiropas Savienībā. Pirmām kārtām skatīsim Braimera Bēgas ziņojumu kurā tiek runāts par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu Beļģijas gadījumu un īrijas gadījumu. Pirmām kārtām līdz ar to došu vārdu Raineram Bēgam uz četrām minūtēm. Liels paldies priekšsēdētāji! Komisāra kungs! Tā kā esmu referents, tad likšu jums prezentēšu jums šo ziņojumu budžeta komitejas vārdā. Ziņojumā runāts par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu izmantošanu. Runāsim konkrētāk par diviem gadījumiem.